Vispirms par eh, Sikerska kunga ziņojums tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2015. kalendāro gadu. Pirmais runātājs Pēters Jārs viena minūte. Un ich ersuche die anderen Kollegen und Kollegen. Aicinu uh, kolēģus uh, iziet no telpas. Uh, Un, ja jūs ejat ārā, lūdzu, uh, ļaujiet uh, kolēģiem uzstāties, kas skaidro savus balsojumus. Jā, Arkungs, paldies, priekšsētais kundze, es gribu izteikt tikai divas uh, piezīmes. No vienas puses, it kā tas ir tikai tehnisks piemērojums. Un no otras puses, kā mēs rīkojamies attiecībā uz krīzes rezervu lauksaimniekiem, kas nav pilnībā izmantot, tas tiek atdot lauksaimniekiem. Tā ir laba ziņa, mēs turējām doto vārdu, taču cits. Uh, Mm, jautājums uz to vēlos vērst kolēģi uzmanību. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai lauksaimnieki varētu arī patstāvīgi un ar politiskas palīdzības izmantošanu krīzes situācijas novērst. Un atbildīgajā komitejā mums tieši ar šiem jautājumiem vajadzētu vēlreiz nodarboties. Labākā palīdzība ir pašpalīdzība, un ja to var politiski pavadīt, tad tas būtu ļoti labi. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Daniels Hanens, arī viena minūte. You, eh, Paldies, eh, kā jau vienmēr runājot par budžetu un piemērošanu. Eh, viss notiek tehniskā valodā, bet mēs jau runājam par summu kvantitātēm. Cilvēka smadzenes nevar izsekot miljardiem, tie ir astronomiski skaitļi, ko mēs nevaram vizualizēt. Paskaidrošu, ka Anglijas 9,5 1,8 eh, miljārdus iemaksāja un 19,2 eh, eh, miljārdi kopumā. Tas ir ļoti daudz, 36 miljārdi, par ko varētu izmantot kopā 16%. Un tie ir ļoti lieli skaitļi. Runājot par taupību un valdības konsolidāciju, mēs izdodam daudz vairāk šajos te maksājumos nekā Uh, citi. Dankas, Herr Hennen. Paldies, Hanan kungam. Nākamais runātājs Jorns Dormans. Viena minūte. Paldies, uh, Dānijas uh, delegācija EKR frakcijā ir eh, raudzījusies uz šo krīzes fondu izmantojumu, un mēs domājam, ka mēs neesam simtprocentīgi sasnieguši mērķi. Ir nozīmīgi, lai būtu rezerves krīzes laikā, bet uh, tikai lauksaimnieki, kas uh, ir. Uh, starptautiskos eh, strīdos starp ES un eh, trešām valstīm un arī eh, Krievijas krīzes rezultātā cietuši. Mēs redzam, ka ir zaudēts darba vietas, eksporta iespējas un tas skar dāņu lauksaimniekus. Tiešām maksājuma samazināšana Dānijas lauksaimniekiem ir ļoti tāds skarbs skarba situācijas atainojums. Mēs gribam, lai mums būtu arī vēl citas iespējas, uh, kā rīkoties, ne tikai samazināt šos maksājumus, un mēs gribētu, lai šie pasākumi būtu labāk pārdomāti. Paldies. Nākamā runātāja Senra Rodrīgas kundze. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es balsoju par to, lai krīzes uh, fonds lauksaimniekiem tiktu budžeta izpratnē izveidots. Uh, man liekas, ka tas ir nozīmīgi, bet es ļoti uzmanīgi raudzīšos, kā tiks izmantots šis fonds. Es domāju, ka ja ir krīzes, tad. Uh, var tikt pieņemti nekorekti lēmumi, šādi lēmumi ir bīstami, un tad šo fondu jāizmanto savādāk. Šo fondu nevar izmantot tikai šādām krīzēm. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Ivana Maletič, viena minūte. Cienījumā priekšsēdētāja, ik gadus mēs e, e, skatāmies par cik samazināti tiešmaksājumus un nolikti e, kā krīzes rezervē lauksaimniecībai. Ņemot vērā šo te rekomendāciju, 1,39% tiek samazināti šie te maksājumi. E, tas nozīmē e, saistībā ar 2000 eiro maksājumu. Un e, krīzes rezervē tiks ielikti 4,41 miljārdi. Es vēl gribētu izmantot, aicināt, palīdzēt eh, zemniekiem eh, novērst trūkumus, eh, kas radušies politiska lēmuma dēļ, jo te ir runa arī par citiem budžetiem, jo citādi šīs te krīzes ir ļoti nozīmīgas. Mūsu valstī mūsu zemnieki nav iekļauti šajā te rezervā rezervē, jo mēs neizmantojam 100% no vispējamās summas. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad eh, Marijana Pet ir viena minūte. Paldies! Eh, es atbalstoju šo te ziņojumu, eh, jo ar to tiek radīts krīzes fonds 1,41 miljārda eiro 2016. gadam. Un, un līdzekļi tiks saņemti no tiekšējiem eh, maksājumiem, kas ir virs 2000 eiro. Eh, mazie zemnieki līdz ar to saņems eh, atbalstu, un tāpat kā Horvātija, Rumānija, Bulvārija, Bulgārija, viņi saņem šo te atbalstu, un Horvātijas zemnieki varēs izmantot šo te fondu krīzes situācijās, kas ir loģiska, jo viņi neizmanto izmanto simtprocentā tiešmaksājumus, ko piedāvā Eiropas Savienības budžets. Um, proti tikai 2022. gadā tiks izsmelta visa kapacitāte. Uh, tāpēc es aicinātu komisiju uh, piedāvāt atbalstu arī tiem zemniekiem, kurus vismagāk ir uh, skāris Krievijas embargo. Paldies! Paldies, un tagad pēdējais runātājs Lukmins Flanagēns. Paldies, es atbalstīju šo te rezolūciju, jo es domāju, ka zemniekus krīzē vajag atbalstīt. Diemžēl īrijā šajā situācijā kopīgā lauksaimniecības politika ir institucionalizējos, eh, un tāpēc eh, šis te eh, finansējums, ko īrija un citas valstis saņem, te ir jauna joma ka vislielākos maksājumus saņem bagātie e, lauksaimnieki un mazie zemnieki saņem vismazāk. E, tas nozīmē, ka mazie zemnieki tiek izspiesti no konkurences un e, tikai lielie zemnieki var attīstīties tālāk atšķirībā no mazajiem zemniekiem. Tāpēc KLP nekādā veidā neatrisina krīzi, bet gan rada krīzi manā valstī un uh, komisārs ir ETP loceklis, un īrijā viņu sauc par komunistu. Dankas, jā. Ja. Paldies, un tagad uh, otra daļa balsojuma skaidrojumā. Marijas Noihla ziņojums e-stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai laika posmā pēc 2015. gada pirmā runātāja Mihaila Šoidrovas kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manā skatījumā tā ir liela kļūda, ka mums neizdevās iebalsot tautas partijas kompleksos grozījums, jo tas nodarbojas tiešām ar šīs problēmas centrālo punktu, proti līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Runiet par to, kā sievietes labāk var apvienot darba un ģimenes dzīvi, kā garantēt līdztiesību. Es domāju, ka šis grozījums būtu akceptējams arī citām politiskajām frakcijām, politiskajām grupām, un esmu pārliecināta par to, ka mūsu frakcija atgriezīsies pie šīs problēmas, jo. Tas ir ietverts mūsu um, nostāju dokumentā. Es uh, nevarēju uh, Noišula kundzes uh, ziņojumu atbalstīt tieši tādēļ, ka netika pieņemti to, tie grozījumi, kas uh, no šī gru, uh, ziņojuma svītrot negatīvos uh, punktus un kas pārsniedz uh, uh, Eiropas parlamenta kompetenci. Paldies, nākamais runātais Pīperkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, prasību katalogu um, līdztiesībai neatbalstu, lai arī esam ļoti par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Es esmu par to, lai sievietes, sieviešu kvotu skaits uh, darba ņēmēju vidū palielinātos. Es esmu par to, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Taču daudz no tām nozīmīgajām lietām, kas ir saistīts ar eh, dzimumu līdztiesību, to atrisina dalībvalsts. Ja eh, Eiropa iejaucas maternitātes atvaļinājumā, tas ir par tālu. Ja mēs prasām legālu abortu um, iestrādāšanu likumdošanā, tad mēs iejaucamies nacionālajās tiesādēs. Jā, līdztiesībai, ne šim uh, pārspīlētajam ziņojumam. Nākamā runātāja uh, Dubravka Šuica. Viena minūte. Promocija jednakosti je uvijek bila. Paldies. Līdztiesības veicināšana bijusi EPP prioritāte. Man um, prieks un lepnums par iespēju aizstāvēt mūsu vērtības parlamentā. Diemžēl no kreiso spēku puses izskanēja kaut kas, kas pilnībā neiedaras šajā rezolūcijā. Uh, Es um, rekomendēju alternatīvo rezolūciju pieņemt visos līmeņos - vietējā, reģionālajā un nacionālajā. Arī uh, izglītības, uh, veselības aprūpas uh, darba vietu apstākļos um, visā šajās jomās mums jāizskauž vārdarbība pret sievietēm. Um, dalībvalstīm ir pamatloma jo Eiropas Savienība nevar iejaukties visās lomās. Mums jāatrisina līdztiesības problēmas, bet izmantojot dalību valstu likumdošanu, attiecīgus likumus, ģimenes likumu, piemēram, domājot par atsevišķu dalību valstu konstitūciju, tā kā tas jāskata subsidaritātes um, um ietverā. Tagad Pēteris Jārs, viena minūte. Paldies priekšsēdātājiem! Es domāju, ka šajā palātā veidojas liels vairākums par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā tāls ceļš vēl ir jāmēro. Bet um, konstatēšu, kā tikai kopīgiem spēkiem mums tas var izdoties Eiropas Savienībai un dalību valstīm kopīgi. Līdz ar to ļoti svarīgi arī. Uh, sakārtot eh, atbildības lauciņus, lai eh, sadalītu kompetences, lai ES eh, e neiejauktos dalībvalstu lietās. Un mm, tieši tas bija tas lielais Nahlas kundze ziņojumā deficīts, kuram es nevarēju piekrist tādēļ. Mm, tāpēc šodien mm, mēs pazaudējām lielisku izdevību. Palāta būtu varējusi pieņemt vēl šo deklarāciju, papildu ziņojumam, bet tas nav noticis, un par to man ļoti žēl. Paldies! Un tagad Daniels Hanons viena minūte. Paldies, um, priekšsēdētāji. Ja kāds uzskata, uh, ka Eiropas Savienība ir valstu asociācija, noplūkojiet nu, uh, vārdus uh, tepat pie līdztiesības saraksta. Alga, tiesības uz abortu, visas, visas šie temati, ko atradīsiet sarakstā, nu, tas neliecina par to, ka mēs esam valstu asociācijā. Tas ir kaut kas cits. Es um, arī izjūtu tādu uh, diezgan um, arogantu toni visā šajā diskusijā. Ja es balsoju pret, tad uh, man nerūp līdztiesība. Varbūt nemeklēsim tik vienkāršotus kopsaucējus šeit palātā. Mēs te runājam par uh, lēmumu pieņemšanas vietu lietu, par uh, uh, veselo saprātu. Un uh, mums jālēmj par labu nacionālajam mehānismam. Tas mums ir svarīgi, lai nevis birokrāti kaut kur pieņemtu šos lēmumus, bet mūsu paši ievēlētie deputāti. Paldies. Tagad Felisu Smēnovas kundze viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Es atbalstēju ziņojumu par eh, līdztiesību vīriešiem un sievietēm pēc 2015. gada, jo es uzskatu, ka ja sieviešu iekļaušana visos lēmumu pieņemšanas procesos ir eh, izšķiroša līdztiesības veicināšanai. Mums Eiropas Savienībā pusi no iedzīvotājiem ir um, sievietes, bet Eh, nacionālajos parlamentos 63,7% eh, deputātu ir vīrieši. Eh, sieviešu pārāk niecīga pārstāvība ir atkarīga no partijām, jo partijas sastāda attiecīgus sarakstus. Un es aicinu mm, partijas palīdzēt nacionālajiem parlamentiem šai cīņā, lai vairāk sieviešu tiktu šajos sarakstos. Paldies! Tagad Pablo Glēsijas viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs balsojam par uh, līdztiesību ziņojumu. Mēs uzskatām, ka tas iet pareizajā virzienā. Bet izmantošu izdevību, lai atgādinātu jums par to, ka Spānijā mēs esam ļoti tālu no uh, līdztiesības un taupības. Uh, trojkas uzspiestas eh, taupības politikas apstākļos mm, tiek saspīlētas atšķirības starp eh, vīriešiem un sievietēm. Eh, nabadzībai Spānija ir sieviešu sēja, un sievietes, sieviešu algas ir daudz zemākas. Bezdarbnieces lielākoties ir sievietes. Līdz ar to mm, Te jāpiemina, ka faktors ne tikai mačisms, bet arī darba ņēmēju tiesību neievērošana. Paldies, Marks Jureks, tagad viena minūte. Dziękuję, pani przewodnicząca. Parlament Europejski. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas eh, parlaments eh, nesen kā pieņēma dokumentu kurš eh, būtībā ir vērsts eh, no eh, vienam no pamat galvenajām cilvēktiesībām. Šeit ir runa arī par uzticamību tiem lēmumiem, kurus mēs esam parlamentā pieņēmuši. Eh, tādā veidā Eiropas eh, parlaments eh, iet pa ceļu, kas ved uz nāvi, ja mēs neturpinām iet tā kā jāiet. Ja labās gribas cilvēki Eiropā nepamodīsies, tad mēs nenodrošināsim mūsu kontinenta un civilizācijas nākotni. Tā ir izvēle starp dzīvību un par to, ko mēs šodien balsojam par nāvi. Nākamā runātāja Marijāna Petīra arī viena minūte, lūdzu. Es eh, esmu norūpējusies par to, ka parlaments izmanto nodokļu maksātāju naudu, lai pieņemtu dokumentus, kas ir pretrunā ar mūsu vēlētāju interesēm. Es biju noraizējusies eh, pie aplaudējiem grozījumiem, eh, kas ir vēsta pret, cilvēka, pret cilvēcīgas būtnes tiesībām dzīvot. Es domāju, ka šeit tā ir dziļa pretrunā ar pamatu tiesībām. Tas ir pretrunā ar vērtībām, kurām es ticu, un tāpēc es balsoju pret. Es balsoju pret šim ziņojumam, jo daudzi no tām pantiem ir pretrunā ar Eiropas subsidiarietātes primetu apmēram 48%, jo tie nav tieši saistīti arī dzen, ar tekstu. Un eh, mēs eh, te runājam, eh, ka 17% iestāv ierobežojumu pret mēdīju brīvību, un tad vēl ir rindku, ne, par panti, kas patiešām runā par sliktu Eiropas parlamentam. Paldies! Un tagad Harkins kundze. Uh, Eh, paldies. Es eh, eh, uzskatu, ka šis ziņojums satur daudzus labus pointus, piemēram, sieviešu pieejamība darba tirguma, dzimumu, neieciet, dzimumu neiecietības pārkāpšana un vārdarbība pret sievietēm. Es atbalstu darību valstis, kuras vēršas pret nabadzību Luksemburgas sievietas seju, eh, kas ir vērsta eh, pret neadekvātu līgumu slēgšanu un tā tālāk. Bet runājot par reproduktīvajām tiesībām, tās nekad nevajadzētu ierobežot. Ir dalība valstis, kurām ir jau ierobežojumi, eh, bet Eiropas Savienība tā tad runā arī par viena dzimuma skolām, ko es nevaru atbalstot. Eh, tāpat par dzimumu līdztiesību vai klimata izmaiņām. Es nevaru attaisnot šādu politiku. Paldies, saka priekšsēdētāja. Nākamais Kelija kungs vienu minūti. Eh, Paldies priekšsēdētājiem. Daudzi no maniem kolēģiem, kas runāja pirms manis, izteicās par uh, līdztiesību sievietēm un vīriešiem. Es pilnīgi viņiem piekrītu, bet uh, es, diemžēl, nevarēju piekrist uh, ziņojuma atsevišķām rekomendācijām, kas iet pārāk tālu. Es balsoju par EPP alternatīvo uh, rezolūciju. Te gan bija daudz labu aspektu šajā ziņojumā. Uh, lai mazinātu vardarbību pret sievietēm, lai uzlabotu situāciju ar sieviešu algām, un mums eh, jādara daudz vairāk, eh, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm. Mums eh, jāizglīto mūsu jaunieši attiecīgi. Nedrīkstam būt vārdarbīgi pret sievietēm vai meitenēm. Tas varētu būt pirmais solis. Danke sehr. Und nun Frau Gilsen. Paldies. Un tagad minūte Sēmors kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundzes pasoņojumu. Un šeit ir runa par noslēgtu sistēmu pret sievieti un darba vietām. Es tiku ievēlēta bez kvotas no partijas saraksta. Es uzskatu, ka šis te regulējums ir apvainojošs pret visām sievietēm apvienotajā karalistē. Mums ir jāsasniedz mērķi un mums nevajag atturēt sievieti. Nu, nodrošina, mums ir jānodrošina iespēja viņai to sasniegt. Mēs nevaram izmantot parlamentu kvotu dēļ. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you. Paldies, saka priekšsēdētāja. Bils Esričs lūdzu vienu minūti tagad. Paldies! Šis te ziņojums bija saistīts ar ietekmē uz dzimuma audzināšanu un tradicionālajām vērtībām un darbu sadalījumu ģimenei. Tā jau nav valsts atbildība, ne supervalsts atbildība. Šis priekšlikums drīzāk liek kaunēties par Eiropas Savienību. Es esmu lepnas, ka balsoju pret, kad mums būs būs balsošana, tad es aicināšu Britu uh, cilvēkus uh, skatīties, par ko ir runa, uh, vai par sociālo inženēriju vai vērtībām. Uh, referendumā es aicināšu par brīvību, balsot par brīvību. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja Dēviks Kobens, viena minūte. Um, madam... Priekšsēdētājs kundze, kad uh, brīdi pievienojos Eiropas Savienībai, eh, mēs, mums teica, ka runa ir par tirzniecības nolīgumu. Eh, ogles tērauts parādījās, bet eh, mūs, mēs tikām maldināti. Pateicoties UKIP politikai varēsim koriģēt šo soli. Un Eiropas Savienība nevajadzētu lemt par abortu tiesībām, par seksuālu izglītību skolās, par lesbiešu, geju un transgenderu eh, personu tiesībām eh, vai eh, arī papildu transgender programmu ieviešanu universitātēs, kas ir naudas lieka izmešana manuprāt. Jā, varbūt pastāv šāda problēma ar homoseksuāļiem, bet tā ir jārisina mūsu parlamentā, vai nu Anglijā, vai nu Skotijā, var sakot, mūsu valstī. Tāpēc es balsoju pret šo uh, absurdo politisko korektumu. Šis uh, absurds nu jau, kuru katru reizi pierāda uh, priekšsētē pārtrauc Koburna kungu un atgādina viņam par laika ierobežojumiem. Nākamajā runātāja ir Marija Spiraki viena minūte. Paldies, priekšsētājs kundze. Es uh, nebalsoju par uh, šo ziņojumu, jo domāju, ka šeit tiek skart nacionālās atbildības jautājumu. Bet šis ziņojums varētu būt pirmais labais solis, lai uh, darītu ko un mazināt uh, nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem reālajā ekonomikā. Mēs zinām, ka tikai 5% no vadošajiem posteņiem piekrīt sievietēm, un tieši tāpat tas izskatās praktiski visā pasaules ekonomikā, tikai nedaudz sieviešu ir vadošos amatos vai arī dibina uzņēmumus. Nu, nevar būt tā, ka sievietes nav pietiekami labas vai nestrādātu. Uh, vai tām nebūtu jauna ideja. Tas taču viss tā ir. Nevar visu atrisināt tikai ar kvotu palīdzību. Es gribu teikt, mums ir vajadzīgi jauni impulsi, kas novest pie tā, ka sievietes ir plašāk pārstāvētas mūsu ekonomikā. Paldies tagad Flanagan kungs vienu minūti. Uh, thank you very much. Paldies. Balsoju par šo ziņojumu. Īrijā pastāv situācija, kur tūkstošiem sieviešu tiek uh, piespiestas lidot vai uh, braukt pāri robežam, lai Anglijā uztaisītu abortu, kur pastāv šādas tiesības. Mēs zināmies arī par uh, vienzīmumu pāru laulībām. Mēs um, Eh, mums gan grūti būtu panākt eh, šo pozitīvo, pozitīvo balsojumu šajā jautājumā. Eh, kas man šķiet dīvaini ziņojumā ir tas, ja rūpējoties par pašu bērniem mājās, tad eh, jūs neuzskata par strādājošu personu, ja jūs rūpējaties par svešu cilvēku bērniem bērnu dārzā, tad jūs strādājat gan. Es uzskatu, ka arī mana māte strādāja, ka, ka viņa rūpējas par mani. Tas man šeit nav taisnīgi. Paldies! Nu šeit Jukip un Goja uh, eh, ir viens prātis. Tagad es došu vārdu arī pēdējiem runātājiem, kas, kura, kura vārds kaut kā neparādījās sarakstā. Atvainojiet, varbūt, ja varbūt cilvēki negribēja, lai es izsakos. Nē, te runa nav par to. Lūdzu, Vulfa kungs. Paldies, um, godātie deputāti. Šis ir pašiniciatīvas ziņojums, Noihlas kundzes sagatavotais ziņojums. Un, uh, Eh, šādi deputātiem ir iespēja ziņot par savām idejām, uzlabot savu tēlu. Eh, eh, tas tā nav izdevība komisijai veidot vairāk noteikumu vai regulējumu mm, Eiropā. Bet tieši tas notiek. Mēs nerunājam vairs par līdztiesību, bet gan par vairāk regulu, vairāk noteikumu. Tāpēc es esmu pret šo ziņojumu. Es gan atbalstu līdztiesību un sieviešu tiesības. Uh, kā arī vīriešu tiesības, bet um, Lielbritānijas parlamentam par to jālēmj. Nākamgad notiks referendums, un Lielbritānijas pilsoņi teiks, ko viņi uzskata, vai eh, Eiropas Savienībai jākontrolē viņu dzīve, vai tieši Lielbritānijas parlamentam būtu šī kompetence, un es uzskatu, ka viņa lems par pēdējo. Paldies. Viena atbilde no manas puses, ja Lielbritānijā tiešām izstāsies no Eiropas Savienības pēc šī referenduma, tad jums nebūs iespējas um, izteikties šeit, uh, un nu par to, mm, to jūs varat nožēlot. Tik tālu no manas puses. Tagad Moskas kundzes ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām trešās valstīs, un Hanens kung, Hanena kungs būs pirmais, ja viņš vēl ir šeit, ja nē. Ne Tad eh, Maletičas kundze turpinās. Zahvaljujem predsjedavajuća. Podržala sam izvješće o strategiji za zaštitu. Es eh, atbalstīju šo te ziņojumu eh, par intelektuālo īpašumu tiesībām trešajā valstī, jo ir nepieciešams rīkoties lai samazinātu ļaunumu, kas e, izriet no īpašumtiesību pārkāpumiem. E, Eiropas Savienība katrā gadu zaudē 8,5 miljardus e, naudas tādā veidā. Tie nav tikai ekonomikas ziņojumi, bet tas tādā gadījumā ir arī pilsoņu veselības apdraudējums, jo tieši medikamenti ir viena no galvenajiem produktiem, uz ko tas attiecas. Tāpēc mums ir jāizstrādā stratēģija, lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesības trešajās valstīs un viņām palīdzētu radītu efektīvāku īpašuma tiesību sistēmu. Tāpēc es arī atbalstīšu šo ziņojumu. Un tagad nākamais runātājs būtu Bils Esričkungs, bet viņu es arī neredzu mūsu zālē, tāpēc mēs. Uh, Izskatās, ka te ir kļūda runātāju sarakstiem, bet tagad vārds Volfa kungam. Paldies. Parlamentā rītdien notiks diskusija par TTIPu un tiks pieņemts arī zem lēmums. Un e, te ir arī runa tātad par līgumu starp Eiropas Savienību un e, ASV. Tas e, skars visus eiropiešus un tam būs negatīva ietekme. Šis te priekšlikums arī ir skatāms tieši tāpat. Ar to ir nolēmts no, no, dot kompetences komisijai. Un kā jūs domājat, kas būs iegavējis no šī te lēmuma? Mazā gudra kampānija eh, Manchesterā ar labām idejām vai arī eh, liela startautiski eh, uzņēmumi? Es domāju, ka jūs jau zinat, kāda būs atbilde, tāpēc ir vēl viens iemesls, kāpēc mums jāatstāja Eiropas Savienība. Thank you. And just Paldies, un mēs nu pat eh, noskaidrojām, ka jūsu grupa eh, sajauca sarakstus, eh, nevis parlamenta dienesti. Labi, saka priekšsēdētāji, nākamais ziņojums ir Pāvela Svobodas ziņojums par Eiropas Savienības rīcības plānu intelektuālā īpašuma īpašs tiesībām. Pirmā runātāja būtu neticība. Paldies, priekšsēdājs kundze, es uh, balsoju pret šo es rīcības plānu, kas reformētu intelektuālā īpašuma tiesības. Šis ziņojums uh, ir kā direktīva, uh, kas maina Infosok 2001. gada dokumentu. Juridiskā dienesta slēdzums, slēdziens parādīja, ka tas nav piemērots. Tā vietā, lai digitālo pasauli mainītu, mēs pievēršamies likumdošanas procesam. Šī reforma ietveras harmonizācijas procesā, pret ko cīnamies, un līdzekļi, ko jūs piedāvāt, ja šiem, um, šai, šiem problēmu risinājumiem ir um, bieži vien jau novecojuši pirms tiek izmantot un stājas spēkā. Paldies! Paldies. Nākamais runātais Momčils Nekovs, viņa nav zālē, tāpat arī aiznākošais runātais Daniels Hanams nav zālē. Tātad tagad uzstāsies Ivana Maletičs kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājas kundze. 2004. gada direktīva un uh, intelektuāla tiesi, īpašuma tiesības bija svarīgs solis harmonizējot nacionālo likumdošanu. Uh, Uh, lai nodrošinātu vienotu, vienotu aizsardzību, intelektuālā īpašuma uh, tiesību aizsardzību. Un uh, it īpaši arī par, runājot par autortiesībām, ir ārkārtīgi daudz Eiropas Savienības līmenī intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumu. Eh, tas atstāja ietekmē uz inovācijām un tehnoloģijām un ietekmē Eiropas Savienības konkurētspēju. Es atbalstīju šo te ziņojumu, tāpat kā es atbalstu ar Eiropas komisijas centienus nodrošināt tālākas uh, tiesības, izstrādājot rīcības plānu un rīkojoties ar novatoriskām metodēm lai viss tiktu ievērots arī dalībvalstu līmenī. Paldies, ka priekšsēdētājiem tagad pēdējais runātājs Kelija kungs vienu minūti. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundzēs, eh, runāju par šo priekšlikumu, grupas vārdā, tur nebija nekas apstrīdams, tā ka tas ļoti labi, bet īpaši nosaukums, rīcības plāns. Uh, Eh, nosaukums ļoti svarīgs. Ja mums ir plāns, tas ir labi, bet vajadzīga vajadzī rīcība, lai kaut ko panāktu, un tas ir ļoti svarīgi. Es uh, digitālajā komitejā vadīju darbus eh, par šo tematu, un es redzēju MVU ziņojumus par uh, intelektuālā īpašuma tiesību neievērošanu, nu, īpaši mūsu tiešsaistes pasaulē pastāv šī problēma. Šī problēma, kas mums ir jāredz, jāsaskat un kur mums jārēģē. Mums eh, jāsaņem arī publisko, publiskais atbalsts un jāinformē sabiedrība, jo ir nopietnas sekas ekonomikai. Kā Maltečs kundze teica, miljārdiem eiro tas mums izmaksā katru gadu. Tas uh, ietekmē negatīvi arī uh, mūsu mākslinieku radošumu un viņu ienākumus, un pret to ir jāvēršas. Uh, Es vēlos, uh, lai mūsu iestādes arī veiktu labāku monitoringu tiešsaistē, runājot par šiem pārkāpumiem. Lielas paldies! Um, tik tālu par uh, skaidrojumiem, uh, balsiem skaidrojumiem, un tagad mēs pārtrauksim sēdi līdz pulksten trījiem. Paldies!